ir rītdiena, 11. marts. Šis protokols eh, parlamentā tiks eh, nākamajā plenārsēdē ierosināts apstiprināšanai, un, eh, ja nekāda iebilduma nebūs,